La seduta è ripresa. Atsākam darbu un ķeramies pie balsošanas. Vispirmām kārtām balsosim par Pancerīkunga ziņojumu ES un Alžērijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Alžērijas līdzdalībai savienības programmās. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un apsveicam referentu. Tālāk. Tomā ziņojums Ziemeļaustrum Atlantija - dziļūdens krājumu un zvejas starptautiskajos ūdeņos. Ir ierosinājums noraudīt padom, padomas nostāju. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tāpēc tālāk pārējiem pie Korbeta ziņojumu. Eiropas parlamenta. Kāds vēlas runāt par reglamentu? Ferēras kungs, lūdzu. Obrigado, obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Šim ziņojumam ir iesniegta 400 grozījumi, kas, protams, nozīmē, ka šis ziņojums nebūtu nav tāds, kas pelnījis vairākumu atbalstu.